Colleghi. Kolēģi. Es gribu līdz ar šo atklāt mūsu sēdes pēcpusdienas daļu par aktuāliem jautājumiem. Pirmais ir politiskās situācijas sāsināšanās Ēģiptē. Izredzēs pārēj uz patiesu demokrātiju, kas šķiet eh, attālinās no mums arvien vairāk. Dažas stundas pirms prezide, valsts prezidenta vēlēšanām Eģiptes armija aplēns parlamentu un liedza nesen ievērotiem deputātiem piekļuvu plenārsēžu zādē, armija to attaisno ar konstitucionālas tiesas spriedumu, saskaņā ar kuru E, apakšpalātas vēlēšanas ir pasludināts par nederīgām. Armijas likumdošanas padome ir pārņēmusi situācijas kontroli. Tā mēģina Amit Šafīt, Šafiku laicīst kandidātu atbalstīt, taču runāts tiek pat par armijas īstenot valsts apvērsumu, nav īsti konstatēts, kurš ir vinējis valsts prezidenta vēlēšanas, taču armija saka, ka jaunā valsts prezidenta pilnvaras tikšot atzīts un 31. jūlijā vāra tikšot nodot viņam. Taču situācija eh, rada pamat nemieram arī turpmāk, un tagad varēsim runāt par ar Uker Minarelli, cilvēktiesību, eh, Eiropas ārējās darbības dienesta cilvēktiesību direktoru Ziemeļāfrikas reģionam. Sirsnīgi pateicos jūs par ierašanos uz šo sarunu ar mums un aicinam jums tūlīt pat sākt ar savu vērtējumu par eh, vai ar ārējās darbības dienas vērtījumu par situācijas Eģiptē attīstību, kā arī par to, kādas scenārijas jūs paredzēt nākamajam uh, nedēļām Eģiptē, kāda ir musulmaņu brālības eh, kandidāta prezidenta. Daudzi reiķinās ar to, ka viņš tiks pasludināts par vēlēšanu uzvarētāju, un tad kāda būs ārējās darbības dienesta pozīcija attiecībā uz Eģipti un uh, armijas izpildu padomi un armiju kā tādu. Un līdz ar to dod jums arī vārdu. Mingarē likuma desmit minūtes. Paldies, priekšsēdētājs. Ir patīkami uzstāties un izteikties pār to, kas notiek Eģiptē šobrīd un vispārīgi arā pasaulē. Nu, jau kopš kādas nedēļas zināms skaits politisku notikumu notiek Eģipte, bet četri būtu jāpiemina īpaši. Pirmkārt, ceturtdien divi konstitucionālās tiesas lēmumi svarīgi, kas ir ārnozīmīgi politisku svaru. Pirmkārt, konstitucionāla tiesa uzskatīja, ka Ahmeda Šafika kandidatūra, viņš ir bijušais gaisa spēka ģenerālis un Mubaraka prezidents, bija spēkā, kas eh, deva viņam iespēju piedalīties eh, prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā. Vienlaicīgi Konstitucionālā tiesa uzskatīja, ka likums saskaņā ar kuru tiek organizētas tautas sapulces vēlēšanas, konkrēti trešā daļa tautas sapulces, kas tika ievēlēta individuālā kārtībā un nevis pēc partiju listēm, Šajā sakarā konstitucionālā tiesa uzskatīja, ka attiecīgais likums neatbilst konstitūcijai un attiecīgi anulēja visu deputātu apakšpalātā, Ēģiptes parlamenta apakšpalātā ievēlēšanu. Tas ir otrais politiskais lēmums, kas, manuprāt, ir ar lielu politisku svāru. Tas tika pieņemts ceturtdienu. Pēc tam sestdien un svētdien notika prezidenta vēlēšana otrā kārta. Un svētdienas vakarā tika pieņemts konstitucionālais dekrēts. To pieņēma bruņoto spēku augstākā padome kur būtība bija pirmkārt atlaist parlamentu un otrkārt piešķirt likumdošanas pilnvaras bruņoto spēku augstākajai padomēji, kas rada īpašu situāciju. Un tagad izskatīsim šos notikumus par prezidenta vēlēšanām saskaņā ar iepriekšēju informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Es pasvītroju iepriekšēju informāciju, kas vēl nav oficiāli apstiprināta. Musulmaņu brāļu kandidāts Mohameds Morsi būtu guvis pārsvaru otrajā kārtā ar aptuveni 52% balsu. Viņa konkurence savukārt Ahmeds Šafriks, kurš ir armijas izvirzītais kandidāts, apstrīd vēlēšanu rezultātus. Un Oficiālie rezultāti tiks paziņoti pēc divām dienām, ceturtdien, 21. datumā. Šobrīd Mohameds Morsi uzskata, ka viņš ir e, uzvarējis ar 52 valstīm, Ahmeds Šafiks šos iepriekšējos rezultātus apstrīd un 21. datumā būs pieejami vēlēšanu oficiālie rezultāti. Saskaņā ar mūsu novērotāju un uz vietas esošo datiem vēlēšanas notika relatīvi mierīgos apstākļos. Un tas nozīmē, ka vēlēšanas nebūtu nebija pilnīgas administratīvajā vēlēšana sagatavošanā. Bija vairākas neatbilstīgas lietas, tāpat arī vairāki pārkāpumi, kas konstatēti, bet šo pārkāpumu un trūkumu administratīvā ziņā kopums nešķiet, ka varētu būt bijis tāds, kas varētu um, kopējos vēlēšanu rezultātus pārliecīgi sagrozīt. Citiem vārdiem sakot, neatkarīgi no pārkāpumiem, eh, tas nevarētu varētu apstrīdēt to pārsvaru, kāds bija Mohameda Mursī pār Ahmedu Šafiku. Vēlreiz norādu, ka tie ir vērtējumi un aplēses, kas tiek nosūtīti no mūsu ekspertu puses, kas atrodas uz vietas, bet, ja man būtu jāliek savu galvu ķīlā par to, tad es tomēr um, padomāt vēlreiz, jo pagaidām mēs runājam tikai balstoties uz mūsu ekspertu sacīto. Tāpēc būsim eh, pacietīgi un piesardzīgi līdz 21. datumam ceturtdien. Tālāk. Dažvārdi par eh, svētdienas vakars notikumu kad SKAF jeb militāristi pieņēma konstitucionālo dekrētu, kurš eh, piešķir visu likumdošanas varu eh, militāristiem. Eh, parlamenta apakšpalāta tiek atlaista un militāristi uzņemās visu uh, likumdošanas varu. Papildus tam militāristi norāda, ka ja uh, konstitūcija konstitutīvā sapulce, kas tika sasaukta pirms vairākām nedēļām, bet kur līdz šim brīdim nav spējusi nopietni strādāt. Ja šī sapulce neķeras pie darba bez kavēšanās, tad mēs eh, armijas pārstāvji eh, iecelsim eh, konstitutīvo asambleju, jeb sapulci, kura ķersies pie darba. Un arī viņi norāda, ka būs vetotiesības attiecībā uz Nāpolu eh, konstitūciju, ja viņi uzskatīs, ka kāds šīs konstitūcijas pants nav savietojams ar eh, valsts augstākajām interesēm viņu izpratnē, tad viņi sev piešķir tiesības eh, uzlikt veto šim pantam. Un šķiet, ka tādajādi mēs esam visai tālu no demokrātijas. Un, ja atcerēsimies, ko 2011. gadā no februāra līdz jūlijam sacīja militāristi, un es pats vairāk kārt viņus dzirdēju arī to sakām Aštons kundzien komisijas priekšsēdētēm Barozu, ka viņi ir apņēmušies atgriezties kazarmās pirms 2011. gada decembra, ja mēs tagad paturam prātā, ko viņi sacīja toreiz un kāda ir šobrīd viņu politika praktiskā rīcība, tad mēs varam tomēr uzdot sev dažus jautājumus. Ir citiem vārdiem sakot, ka pat ja ir daudz neskaidrību par tuvākajiem notikumiem Eģiptē, jo mēs gaidām prezidenta rezultātu ceturtdien, pēc tam ieceltais ievēlētais prezidents iecels premjerministru un veidos valdību, tad skaidrs ir tas, ka pirmkārt tuvāko mēnešu laikā likumdošanas vara atradīsies armijas rokās, otrkārt Armija ir uzurpējusi sev tiesību sasaukt konstitutīvo eh, sapulci, un treškārt militāristi ir uzurpējuši sev tiesības eh, uzlikt veto kādam eh, ikvienam konstitūcijas pantam, kuru tie uzskata par valsts augstākajām interesēm neatbilstoši citiem vārdiem sakot, mums ir lielas bažas par turpmāko Ēģiptes attīstības gaitu demokrātijas ziņā. Tā tad Ja mēs ņemam vērā to, ka pagājušajā nedēļā, 13. jūnijā, tieslietu ministrs pieņēma dekrētu, kurš pirmkārt eh, dod tiesības eh, eh, militāro spēku pārstāvjiem aizturēt civilos iedzīvotājus, tad mums ir jādomā par šāda dekrēta sociālām un politiskām sakām. Uh, Un lai gan notika trešās vēlēšanas, kas noritēja relatīvi piedienīgos apstākļos pēc praktiski 60 gadiem autokrātiska režīma, pat ja mēs varam paust gandarījumu par to, ka e, beidzot Ēģiptē ir vēlēšanas, kas notika demokrātiskā, e, vismaz piedienīgos apstākļos, tomēr ir vesela rinda e, militāras varas pieņemtu lēmumu, kas eh, varētu apdraudēt demokrātiskās pārmaiņas šajās valstīs. Un šajā sakarā Eiropas Savienība šobrīd, manuprāt, mums vajadzētu atkārtot, kā mēs visiem spēkiem atbalstām demokrātiskās pārmaiņas šajās valstīs. Un esam gatavi iesaistīties dialogā ar demokrātiski ievēlētajiem pārstāvjiem un struktūram, tātad ievēlēto valdību, eh, prezidentu un viņa celto valdību. Otrakārt, mums ir jāatgādina eh, militāristiem viņu solījumu nodot varu civilajām struktūrām E, maksimāli drīz, kas tomēr tā nebūs e, un neatbildīs iecerēm izdarīt decembrī, jo tagad viņi būs pievērs vēl vairākus mēnešus tālāk, lai jaunās konstitūcijas sagatavošanas process būtu maksimāli visaptverošs un iekļautu viss visus maksimāli Eģiptes sabiedrības segmentus un, visbeidzot, priekšsēdētāji, ar to es arī beigšu savu stāšanos, mums ir jāicina Eģiptes lēmējiestādes darīt visu, lai darītu galu ekonomiskās eh, situācijas pasliktināšanai, un tas varētu noritēt ar nolīgumu ar SVF, pēc kura tad jau mēs Eiropas Savienību varēsim piešķirt makrofinansiālu atbalstu. Lūk, es vārdos varētu rezumēt situāciju šodien. Grazie molte. Apriamo. Paldies. Tagad uh, došu vārdu kolēģiem. Pirmais uh, eh, Sala Frankas kungs, un katram jums būs trīs minūtes, lai varam uzklausīt arī atbildes. Mire, nombre, Paldies, Migareli kungs, ka esat ārējās darbības dienas vārdā. Ieradies informēt mums par pēdējiem notikumiem attiecībā uz situāciju Ēģiptē. Jūs atsaucāties uz ekspertu novērtējumu šai otrajai eh, prezidenta vēlēšanu kārtē, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība netika aicināta nosūtīt eh, vēlēšanu novērošanas misiju stingrā izpratnē, tad, eh, cik es noprotu, ir runa par ekspertu misiju misiju, un es gribētu zināt, cik ekspertu šajā misijā ir un e, kāds ir viedoklis citām starptautiskām novērošanas misijām, kas bija aicinātas novērot šo procesu. Un gribētu uzdot jautājumu, ņemot vērā to, ka jūs mūs informējāt par iepriekšējiem un nevis galīgiem vēlēšanu re rezultātiem, kas ir 52% e, kandidātam, kurš pretendē uz uzvaru. Kas notiek? notiks, ja otrais kandidāts apstrīdēs rezultātus? E, kāda ir instance, kas noteiks atšķirības, vai tā ir konstitucionālā tiesa, un kā tiks atrisināts šis jautājums? Mans otrais jautājums par jūsu pieminēto otro elementu, kurš ir e, konstitucionālā tīvās e, asamblejas atlaišana. Un, ja tiek eh, atlaist kādā asamblēja, tā tiek eh, sasauktas citas vēlēšanas eh, vai kāda cita, mm, kāds cits juridiskos, likumiskos ietvaros es, esošs attiecīgs un piemērots pasākums. Un šajā kontekstā Es eh, saprotu, kas saistībā ar neskaidrībām par prezidenta ievēlēšanu eh, tiek paredzēts, kā ievēlētais prezidents eh, iecels premjerministru, tiks izveidot valdība, bet, ja nav tiešas ievēlētas likumdevējas varas konstitūcijas izveidošanai, es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis E, kā, kā notiks, kā attīstīsies e, situācija un tiks atrisināts e, juridiskais tukšums, lai likumdošanas varas kompetences tiktu attiecīgi piešķirtas ievēlētiem pārstāvjiem. Paldies! Gomes, sempre tre minūti per piacere. Gomes, skons jums trīs minūtes. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, Mingarelī kungs, par jūsu sniegto informāciju. Man jāsaka, ka man tiešām ir eh, skumji noraudzīties eh, uz notikumiem Eģiptē, bet es neesmu pārsteigta. Es biju viena no cilvēkiem, kas 19. martā eh, brauc līdz mūsu priekšsādātājiem referendumu dienā un uh, Cilvēki bija tiešām satraukti, ka var pirmoreiz balsot, bet eh, mums bija arī kontakti ar eh, varas iestāžu pārstāvjiem un arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un mēs varējām nojaust, ka eh, notikumi neattīstīsies pareizajā virzienā. Un es domāju, ka mums vajadzētu to pateikt, ka atteikšanās no Eiropas Savienības uh, novēr, vēlēšana novērošanas misijas eh, Ēģiptē eh, kaut ko nozīmē. Acīm redzot, viņiem kaut kas ir slēpjams, tur nav pienācīgs vēlēšana process, tā ir zīme. Un arī tie jautājumi, kurus mēs uzdevām varas iestādēm, piemēram, par sievietēm, kurām bija jāiet uz jaunavības testiem, uh, Mēs joprojām nezinām, vai eh, vainīgie par šiem cilvēktiesību pārkāpumiem ir atrasti un sodīti. Un situācija, kas tur notiek, piemēram, Sinajā, šeit parlamentā šodien mums bija brīfings ar cilvēkiem no Eritrejas, eh, kas eh, ziņoja par visšausmīgākiem notikumiem, kur beduīnu ciltis veids šausminošas noziegumus Un ne tikai tiek prasīti izpirkuma maksa no nolaupīto cilvēku ģimenēm, 6000 cilvēku, dolāru par cilvēku, tagad 60 tūkstoši, cilvēku, tūkstoši dolāru par cilvēku tiek uh, pārdot viņu orgānu, cilvēki tiek izvarot, tad ir pietiekami daudz dokumentēti šie noziegumi, kas tiek pastrādāti, un tā ir uh, zona, tā ir joma, par kuru uh, būtu jāatbild eh, Ēģiptes militāriem spēkiem, bet mēs neredzam, ka tas notiktu. Mēs redzam, ka viņi eh, joprojām uzurpē varu šajā procesā. Tātad viss, ko Mingarelī kungs teica, bija noteikti ļoti svarīgi, mm, bet eh, Eiropas Savienībai un arī Eštons kundzei uh, ir eh, jāpaskaidro, ka vairāk eh, tiek dots, ja tiek vairāk saņemts, bet arī mazāk tiek dots, ja tiek mazāk saņemts. Un es gribētu pajautāt Mingrelī kungam. UNDP tikko sniedza ziņojumu par eh, arābu notikumu attīstību. Un viena lieta, ko viņi identificēja, ka ir jābūt izaugsmēji, kas uh, rada darba vietas. Tas ir tas, ko vēlas panākt sabiedrība, bet ir jāpanāk arī demokrātija un laba pārvaldība. Bet ko Eiropas Savienība var darīt, lai to atbalstītu? Pat ja mēs nevaram sadarboties ar valdību, jo tā nav demokrātiska, bet kā mēs varam palīdzēt pilsoniskai sabiedrībai? Paldies! Brantner! Brantners kundze, lūdzu! Thank you, Mr. Paldies, Mingarelī kungs! Paldies par uh, jūsu iespējām un par analīzi. Protams, mēs to atbalstām. Un uh, tā ir patiesa traģēdija. Beaucoup en contact avec les jeunes aussi. Euh. Un jaunieši, kuri pauda tik daudz cerību, un šobrīd šķiet, ka viņi ir spēks izsvēluši, cerības zaudējuši. Un jūs e, pieminēt beigās ekonomiskās, e, jeb drīzāk budžeta palīdzības jautājumu. Un es gribēju zināt, kādi būtu politiskie nosacījumi e, šīs palīdzības piešķiršanai. Jo es zinu, ka saskaņā ar finanšu regulu mēs ir pienākums pieņemt SVF ekonomiskos nosacījumus, bet vai mēs esam, bet kādi būtu politiskie nosacījumi šeit? Un es gribētu, ņemot vērā jūs sacīto, dzirdēt, kādām būtu jābūt mūsu prasībām attiecībā pret militāro vāru. Paldies. Mēnesis kundze. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, paldies. Vispirms es gribētu atvainoties Vingarelī kungām. Esmu šeit. Uh, Eh, ka es nedzirdēju jūsu izklāsta pirmo daļu, bet vismaz es dzirdēju beigas. Es atbalstu tās bāžas rūpes un arī vilšanās, kas izskanēja, un eh, domāju, ka tas būtu sakāms visu manu kolēģu vārdā. Man šķiet, ka vajadzētu no vienas puses mēģināt. Sāk izglābt eh, demokrātisko mieru procesu, cik tālu tas ir iespējams. Es domāju arī, ka jāpaturprātā tas, ko es gribētu nosaukt par e, pirmās politiskās demokratizācijas mācību stundu Alžīrijā, pirms, manuprāt, aptuveni 15 gadiem, kad visi e, pauda atvieglojumu par otrās vēlēšanu kārtas anulēšanu, jo pirmā uh, Eh, bija devusi tāds rezultāts, kur diemžēl mūs eh, neapmierināja. Es saprotu arī tos kolēģus, eh, tā, kā piemēram Annu Gomešu, kur saka, ja mēs sakām vairāk ir vairāk, tad vajadzētu teikt arī mazāk ir mazāk. Bet es neredzu ne, nekādu labumu no tā, ja šis uh, viss šis reģions um, sadrumstalojas, un mums vajadzētu varbūt uh, dzirdēt, ko tad mēs varam izdarīt, lai, lai maksimāli varam saglābt demokrātisko procesu, vēlēšanu procesu. Paldies! Mr. Tanok. Tānoka kungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs sākāt ar arābu pavasari, toreiz mēs visi bijām ļoti cerīgi. Tagad to sauc par arābu atmodu. Um, nezinu, kāpēc tas tā tiek izvēlēts, bet, nu, katrā ziņā šķiet, ka tagad ir uh, jauns uh, musulmaņu brālības ievēlēts prezidents, kas uh, atlaiž parlamentu. Uh, Un mans jautājums Mingrelī kungam būtu, kāds tad ir šis līdzsvars, kas notiks, ja prezidents Morsī uzstās, ka vajag pārskatīt mierlīgumu ar Izrēlu. Amerikāņu kongresa teica, ka viņi apturēs savu atbalstu, un, ko teica Gomešas kundze, mazāk ir mazāk. Es domāju, tas uh, Ja tiek grauta miera infrastruktūra, tad mums jāpadomā par šo mazāk ir mazāk. Un uh, koptu kristieši arī ir uh, izbijušies tagad, vai mēs varam paļauties uz Eģiptes armiju, ka tā būs neitrāla un aizstāvēs visvājākos Eģiptes sabiedrībā. Ēģipte ir liela strateģiski svarīga valsts, uh, kas ir ļoti cietusi ekonomiski, turisms ir cietis, nav vairs ārvalstu investīciju. Uh, un viņi saņem uh, Saudarābijas aizdevumus, un uh, tur ir uh, tāds uh, potenciāli eksplozīvs kokteils, un es esmu ļoti satraukts par tagadēju situāciju. Kā jūs to komentētu, Mingra Liekungs? Grāci, l'ultimo intervento. Paldies, un pēdējais Meijer kungs, lūdzu. Muchas gracias, presidente. Yo también quería agradecer. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties Mingarelī kungam par sniegto informāciju. Uh, Un nu, viņš ieskicē diezgan bēdīgu realitāti tiem mērķiem, kas bija tā arī īras revolūcijai, un man jāpiekrīt tiem, kuri e, situāciju raksturo kā konstitucionāla apvērsuma priekšvakāru. Bruņotie spēki jau ir sagatavojuši dekrētu, kas sacauc likumus un kas ir tālajošāks nekā, eh, nekā sākotnē bija paredzēts. Parlamenta atlaišana ir um, visai nopietnas solis un š, ir jāsniedz tāda atbilda un reakcija, ko ja bija iespējams izrais, izraidīt Mubaraku, tad kāpēc nebūtu iespējams Ēģiptei pašai novērst šo konstitucionālo apsvērumu, ap, apvērsumu? E, Tahrīrā ir um, apvienība, kas ir plakāts, kas ļoti labi raksturo situāciju. Revolūcija nozīmē e, maizi taisnīgumu, um, bet mums eh, piešķīra, eh, mums deva maizes un sociālā taisnīguma vietā armiju un apspiešanu. Un mums ir jāzinās, cik liela pūliņa būs vajadzīga, lai pārvarētu šo revolucionāro apvērsumu. Es uzskatu tieši tāpat kā jūs, kas ir, ir ļoti sarežģīta un ceru, ka no Eiropas Savienības puses mēs varēsim eh, pielikt savus pūliņus, lai šis eh, konstitucionālais apvērsums tiktu novērsts un Ēģipte varētu īstenot visus savus labās gribas ieceres. Paldies! Bene, allora lasciamo Doktor Mingarelli. Paldies, līdz ar to gribētu dot iespēju Mangarelli kungam atbildēt. Paldies! Atbildot uz Sala Frankas kunga pirmo, pirmiem jautājumiem, kā jūs zināt, ir runa par vairākiem ekspertiem, kas tika izviedot Eģiptē, lai novērot vēlēšanas un formulētu ieteikumus, kas varētu uzlabot tuvāko nākotni. Sākotnēji tam nebija nekā kopīga ar misiju, kuru jūs vadījāt Alžīrijā vai Gāler kungs Tunisijā. Man šobrīd konkrēti skaitļi nav, bet eksperti skaits ir neliels ja jūsu e, jautājums ir, vai ar dažiem ekspertiem jūs varat sagatavot sev kādu nopietnu viedokli, atbild uzreiz uz otro jautājumu, bija daudzas citas organizācijas kārtera centrs un mūsu delegācijas vietas. Uzturēja kontaktu ar visām šīm organizācijām, kuras novēroja vēlēšanas, un tīri empīriskā veidā to, ko mēs uzzinājām Briselē, ka vēlēšanas bija tālu no pilnības, ka bija daudz vēl iespēju uzlabot apstākļus, kurās tās tika sagatavotas un noturētas, bet tomēr pat, ja bija pārkāpumi, šie pārkāpumi bija ne tik lieli, lai apgāstu rezultātu. Eh, tas ir tīri ampi, empīriski, bet eh, eh, tas ir viss, ko es varu šobrīd pateikt. Uz vietas bija daži eksperti, bet mēs izmantojām NVO un startautisko organizāciju tīklu, kas atrodas uz vietas, lai sekotu notiekošajam. Otrais jautājums. Ja rezultātus apstrīd Šafik, ko tad mēs darīsim? Pirmkārt, ir jācer, ka tad, kad vēlēšana komisija izziņos galīgos rezultātus, tad zaudētājs tos pieņems. Uz to būtu jācer. Ja tā nenotiks, tad es domāju, ka tiks iesniegt prasība konstitucionālajā tiesā. Kas var notikt šajā gadījumā? Ir tik daudz iespējamu notikumu attīstības scenāriju, ka man ir grūti atbildēt. Ir iespēja, ka tiesības e, e, tiesiskums tiek ievērots un attiecīgās instances darbojas un viņu lēmums tiek pieņemts. Kas notiek, ja šis lēmums netiek pieņemts, to es jums nevaru pateikt. Ir e, e, jāpārdomā, un e, Neitas kundze ļoti labi to noformulēja, ka pat ja viss notiekošais mūs neapmierina, pilnībā neapmierina, un pat ja mums ir iemesli uh, paust sašutumu e, saistībā ar atsevišķiem, kuri to dēvē par revolūcijas ideju nodošanu, bet ja mēs neko nedarīsim un vienkārši skatīsimies, kā pasliktinās ekonomiskā situācija, tad vai galu galā mēs, vai tiešām mēs būsim īstenoši pareizo politiku. Tad šeit mēs saskaramies ar dilēmu, bet tā nav pirmā reize, kad mēs saskaramies ar dilēmām. Un jāizsver visi par un pret tik vienā no opcijām un es domāju, ka gala lēmumu nebūs viegli pieņemt. Ideāli būtu tas, ja sākot ar ceturtdienu prezidents tiek ievēlēts un pieņemts no zaudētāja puses, šis prezidents ieceļ premjerministru, eh, vienlaicīgi konstitucionālā komisija sagatavo uh, konstitūciju, un mēnesi pēc jaunās konstitūcijas e, pieņemšanas notiek e, parlamenta vēlēšanas. Šeit, protams, ir daudz nosacījumu un hipotēžu, taču es nespēju iedomāties e, atšķirīgu domu gājienu. Ja ir kāds brīdis, kad situācija izslīd no no kont mūsu rokām, tad ir jābūt veistījumam uh, lēm, attiecībā uz lēmēģi iestādēm, ka mēs sekojam situācijai un ikviena atkāpja no demokrātiskiem risinājumiem eh, tiks sankcionēta no Eiropas Savienības puses, bet, protams, tās svirs, kas mūsu rīcībā attiecībā uz tādu valsti kā Eģipte, ir samērā ierobežotas, jo šeit spēlētāji ir daudz un eh, svarīgāki. Gomešas kundze, vai more for more noved pie less for less, ja vairāk par vairāk noved pie mazāk pie mazāk? mazāk, es uzņemos risku, es nezinu, vai dzīve apstiprinās manis sacīto, taču man ir jāsaka jā. Ja, ir jāsaka, ja mēs sakam, ka Eiropas Savienība ir jādara vairāk valstīm, kuras demokrātiski ir ar labāku sniegumu, tad tas nozīmē automātiski, ka. Uh, E, Eiropas Savienībai nebūtu jābaidās mazināt atbalstu un palīdzību autokrātiskām valstīm. Vai tas tā notiks, es nevaru pateikt, esmu tikai birokrāts, un tas, kas tiks e, nolemts, būs jāīsteno Brantners kundze, vai mēs varam noteikt politiskus nosacījumus makrofinanciālai palīdzībai. Oficiāli, kā jūs sacījāt, makrofinanciālā palīdzība to izra, uzsāk eh, nolīgums ar SVF. Taču es nespēju iedomāties, ka eh, politiskie lēmumi pieņēma Eiropas Savienībā piešķir makrofinanciālu palīdzību valstī, kura ir uzgriezusi muguru demokrātiskām pārmaiņām. Es varu, protams, kļūdīties, bet man to grūti iedomāties. Protams, šis nav tehnisks lēmums, pirmkārt ir politisks lēmums, kas ir balstīts uz Eh, politiskiem lēmumiem par pāreju, pēc tam ir tehniski lēmumi par makrofinansiālas palīdzības piešķiršanu. Bez tam nevajag aizmirst, ka šo lēmumu pieņem birokrāti, padome, lemj, šeit arī savu vārdu saka parlaments lēmumu pieņemšanas procesā, un man ir, esmu gandrīz vai pārliecināts, ka būs kāds politiskās priedoma lēmums, eh, tad, kad būs jālemj par šo makrofinansiālo palīdzību. Es, protams, varu kļūdīties, bet eh, stāstu to, kā man liek laikā. Sneitis kundze, ko darīt, lai saglabātu vēlēšanu procesu? Nepārtraukts dialogs ar varas struktūrām, pat ar militāristiem, turpināt ar viņiem vest sarunas un skaidrot, ka ja viņi nodod revolūcijas idejas, tad zināmā mērā viņi paši sev rok bedri, jo viņiem būs uh, vajadzīgs zināms skaits ārēju partneru, un Eiropas Savienība ir viens no tiem partneriem, kas ir vajadzīgs, un, manuprāt, caur dialogu un pārliecināšanu varam cerēt, es uzsveru cerēt, ietekmēt to veidu, kā e, militāristi e, īstenos vēlēšanu procesu. Tānoka kungs attiecībā uz Kemdeividu, jā mēs nepārtraukti atkārtojam Ēģiptes partneriem, ka viņiem ir jāpieturas savām starptautiskajām saistībām, no kurām pirmā ir pieturēties eh, Izraels miera, miera līgumam. Jūs varat teikt, ka tas nav pietiekami, tas ir sākums, bet visos līmeņos mēs runājam par šo, šīm starptautiskajām saistībām un to, ka nebūtu neviena interesēs, ja Ēģipte atsakās un aizmirst savas starptautiskās apņemšanās, ņemot vērā tās ģeostrateģisko nozīmi. Paldies! Eccezionalmente possiamo accettare altre domande. Izņēmumu kārtā mēs varam dot vārdu vēl kolēģiem, kas grib uzdot jautājumus. Neviens nevēlas uzdot vairāk jautājumus. Tad pāriesim pie nākamā punkta. Bet vispirms man vēl jāpasaka, ka Bahreinas pārstāvniecība Eiropas Savienībā mūs informēja, ka Bahreinas ārlietu ministrs uh, bija spiests atcelt savu apmeklējumu jo uh, eh, Saudārābijas princis ir uh, mītis, jo ir sē, un ir sēras, un tad uh, to mēs pieņemam zināšanai un pāriem pie nākamā punkta. 17. kanālā jūs varat dzirdēt abu arābu tulkojumu šajā sēdē, un nākamais punkts ir viedokļa apmaiņa par stāvokli Sīrijā. Bene, allora do il benvenuto ai nostri tre relatori. Il... Sirsnīgi sveicu mūsu trīs viesus, Alma Laha kungu, kurš tikko nāk, man blakus sēž Kvalala Mamikungs, sveicu jūs šeit. Sirijas uh, opozīcijas aktīvists Asāda režīma, uh, režīma viņš sēdēja cietumā, un uh, pārstāvs no Sīrijas patriotu grupas, uh, kas ir platforma Sīrijas Nacionālās padomas ietvaros. Un pagājušā gada martā viņš atkāpās. Uh, Sāzalāmī arī ir ieradies, kas ir uh, Sīrijas Nacionālās padomas pārstāvis. Un vēl ir Vaikānas kundze, kura ir opozīcijas dalībniece un 80. gados bija Asad režīma upure un līdz 2011. gadam vēl bija apcietinājumā. Vēlreiz sveicu Mingarelī kungu, kas eh, sniegs mums atbalstu šajās diskusijās. Un varbūt eh, būs gatavs arī piedalīties debatēs. Sāksim ar to, pa, kāda ir situācija Sīrijā. Vardarbība pieaug, situācija ir diezgan traģiska, kaut gan uh, starptautiskā sabiedrība cenšas uh, rīkoties kā starpnieks un uh, situāciju uzlabot. Eiropas Savienība ir pastiprinājusi sankciju pret, re, sankcijas pret režīmu vairākas reizes, un pēdējo reizi tas bija pagājuši piekdien, bet šķiet, ka tas režīmu īpaši neietekmē. Es prasīju arī, lai ANO drošības padome aktīvāk iejauktos, bet līdz šim nav bijis iespējams pārliecināt Krieviju. Uh, gribētu izmantot šo iespēju apmainīties viedokļiem, lai labāk saprastu, un tāpēc gribētu jums uzdot jautājums, ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai vēl efektīvāk veicinātu mierīgu risinājumu rašanu Sīrijā. Cik lielā mērā militārās un drošības intereses uh, ir svarīgas Krievijas viedoklī, tas īpaši attiecas uz uh, militāro bāzi tadus. Uh, Un kāda ir sadarbība starp opozīcijas spēkiem Sīrijā? Kāda ir iespēja, ka a, dažādie opozīcijas spēki varētu kopīgi vērsties pret režīmu? Un kāda ietekme ir a, reliģiskiem spēkiem šajā konfliktā un kāda varētu būt to ietekme Sīrijas nākotnē? Uh, To gribēju jums pajautāt un dod jums uzreiz vārdu un gribētu lūgt iekļauties piecās minūtēs. Aitam Almalaka kungs arī ir pie mums ieradies un sveicu viņu arī šeit. Un tagad uh, došu vārdu vispirms jums. Lūdzu, piecas minūtes. Šukrāt. Thank you so much. Liels paldies. Šī ir otrā reize, kad man ir iespēja šomēnes būt pie jums. Biju šeit arī 2005. gaidā, de Kaisers kundze, de Brandners kundze, Gomešas kundze. Es eh, biju um, apcietinājumā, un es prasu demokrātiju un brīvību manai valstī. Tas, kas notiek Sīrijā, nav tikai krīze, kas ir jāatrisina pēc iespējas drīzāk un visiem līdzekļiem. Jā, tā ir humanitāra krīze, drošības krīze, bet tā ir arī patiesa revolūcija. Tā ir, uh, revolūcija, kas uh, cenšas atvērt durvis pārmaiņām, pilnīgām pārmaiņām, mainot režīmu, politisko sistēmu, bet arī valsts kultūru. Pilsoniskā sabiedrība uh, un sabiedrība kopumā grib mainīt situāciju. Tuvie austrumi tagad atspoguļo pasaules konfliktu. Uh, Tas skars visu pasauli, kas notiek uh, tur. Mums ir jāpanāk, ka demokrātijas principi uzvar, un Eiropas Savienībai ir jāpalīdz Sīrijas tautai to sasniegt. Scenārio... Ir divi iespējamie scenāriji tuvajos austrumos uh, uh, skaldīt un valdīt vai vienot un sadarboties. Uh, un mēs vēlamies atjaunot šo reģionu, palīdzēt cilvēkiem veidot pašiem savu nākotni un dot iespēju sadarboties ar citām valstīm uh, civilizācijas un miera garā. Tagadējā situācijā mums ir jāsaprot, ka uh, Sīrijas iedzīvotājiem ir jābūt tiesībām sevi aizstāvēt, un viņiem ir, mums viņiem ir jāpalīdz šajā ziņā kā var būt, ka, ja viņiem ir tiesības dzīvot, viņiem eh, nevar būt tiesības sev aizstāvēt. Kā tad, lai viņi sev aizstāv pret eh, bruņotajām eh, grupām un šo nelegālo režīmu bez palīdzības no ārpuses? Mums ir vajadzīgs taisnīgums. Ja tas mums netiek sniegts, tad mēs turpināsim sevi aizstāvēt. Uh, jo vienalga, kāda būs cena, mēs nekad vairs nepieļausim diktatūru. Es domāju, ka tā nav situācija, kas ir ātri atrisinām. Mēs nevaram panākt stabilitāti un mieru vienā dienā. Mums ir jāveic eh, reformas un jāpanāk demokrātija. Mums ir jāveido Sīrija, kas ir sekulāra, kas uh, respektē visas reliģijas. Tā nav īrāka. Uh, eh, un uh, mums ir jāapkopo demokrātiskās pozīcijas. Mums ir vajadzīgs mierīgs risinājums, bet jāsāk ar tiesiskumu. Mums ir nepieciešama palīdzība mūs no mūsu draugiem un kaimiņiem, mums ir vajadzīgs atbalsts visiem cilvēkiem, ne tikai vienai partijai vai grupai. Mums ir nepieciešama palīdzība, lai veidot demokrātiju un neatjaunotos diktatūru. Paldies! You, Mister... Paldies! Almalaka kungs, lūdzu jums vārds. 5 minūtes. Jean? Okay, okay. It's okay. It's okay now. It's okay. okay. And th uh, thank you for uh, this. Paldies par šo ielūgumu. Šī ir trešā reize, kad es uzstājos parlamentā. Pirmā reize bija no Damaskas ar Skype starpniecību, un pagājušajā gadā es personīgi ierados šeit uz sanāksmi Un šī ir trešā reize, kad esmu šeit. Tas, kas šobrīd notiek Sīrijā, jūs visi zināt, kas ir līdz šim noticis, slaktiņi un uh, visas pilsētas tiek sagrautas, eh, ciemi tiek postīti un mēs saskaramies ar starptautisko sabiedrību, kas nav spērus nevienu soli, lai atbalstītu Sīriju, jo ir Krievijas veto. Un uh, ir sadarbība ar Irānu, Hezbollah un uh, Libānu esam zaudējuši vairāk kā 20 tūkstošu cilvēku, kas ir nogalināti. Un ceturdaļ miljons ir cietumos, pusotras miljonas bēgļu. Tātad. Ja kādas runas par dialogu vai sarunām ar režīmu nevar būt, tas ir neiespējami Tagad šķiet Krievija tic, ka Bašāra režīms ir pagātne. Arī Irāna. Krievijas ministrs man nosūtīja ziņu, lai es ar viņu tiktos. Arī Irānas ārlietu ministrs gribēja ar mani tikties. Es atteicos doties uz Krieviju vai Irānu. هي انعدام الرؤية السياسية Tagad ir jārunā par to, ka nav nekādas kolektīvas perspektīvas, un tas tāpēc, ka pietrūkst sadarbības starp eh, eh, Siriju un Irānu. <laughs> I was, I was thinking <laughs> in Arabic. Jā, es eh, biju sācis domāt arābiski un pēkšņi sāku runāt arābiski, bet es varu turpināt. Ehkib arabi. الآن المجتمع الدولي يواجه السوريين بأن المعارضة Es sacīju, ka starptautiskā sabiedrība uzlūko Sīriju un Sīrijas tautu kā sabiedrību, e, kurā e, kura nav vienota, bet vai jūs zināt kaut vienu valsti vai tautu, kur ir pilnīgi vienota? Un mēs. Ehm, Sīrijā varbūt mēs nesam ar vienotu viedokli, bet mēs piekrītam pamata principiem. Tas nozīmē demokrātisks režīms, demokrātiska iekārta Sīrijā. Tas nozīmē e, mm, tiesu vara neatkarīga. E, likumdošana. Eh, un, protams, ka Sīrijā var būt atšķirīgi viedokļi attiecībā uz ārēju iejaukšanos, uz eh, nepieciešamību pēc brīvās Sīrijas armijas. Taču, neraugoties uz šīm viedokļu atšķirībām, mēs eh, esam vienusprātis par pamatu principiem. Kā jūs zināt, nesen mēs tikām Istambulā un sasaucām uh, izveidojam komisiju, kurās sas ietilpst Sīrijas opozīcija, lai sagatavotu opozīcijas kongresu, kurš notiks Eģiptē Kairā, lai varētu veidot pamatu e, Sīrijas opozīcijas e, vienošanai. Un šeit es domāju, ka nebūs vairs nekāda iemesla, lai starptautiskā sabiedrība mums nepiešķirtu palīdzību, kuru mēs lūdzam pēc, nu jau 15 mēnešiem slaktiņu. Un es gribētu atgriezties pie doktora Kamala Elbani sacītā. Sīrijā nav divu eh, reliģisku eh, konfesionālu konstitūciju. Sīrijā ir eh, da, r, eh, reliģiskas un konfesionālas eh, eh, minoritātes. Mums nav konfesionāla eh, tīkla. Es kā piemēru gribu nosaukt vienu no Sīrijas premjerministriem, kurš bija kristietis, kurš ilgu laiku vadīja ministru padomi, un viņš E, viņš arī bija atbildīgs pār kulta lietām. Tas viss nozīmē, ka konfesionālisms, kādu mēs zinām šobrīd, tā ir esošā režīma lieta, ka šis aspekts ir e, ticis izveidots, lai, aiz, lai to izmantotu par aizsegu. Gribu sacīt, ka Sīrijas tauta ir e, vienota savos centienos un uh, Eh, pieprasot eh, vairāk brīvības. Ar to es gribu sacīt, ka mēs Sīrijas tauta nesam konfesionāla tauta, mēs nesam eh, sabiedrība, kas ir būvēta uz konfesijām. Protams, tie ir aspekti, kuri atklā, kurus ietekmē un kas ir saistīti ar starptautiskiem faktoriem. Un tad, kad notika sarunas starp starp Franciju, es runāju par vēsturi tagad, eh, Franciju un Sīriju, tad sīrieši bija lūguši, lai beidzoties Francijas mandātam eh, netiktu īstenota nekāda vajāšana attiecībā pret Sīrijas tautu. El Katlābi. Katlāvī kungs, lūdzu. مساء الخير كل الشكر للبرلمان الأوروبي ولجنة علاقاته الخارجية Sveicināti Eiropas parlamentā. Esiet sveicināti Lietu komitejā. Paldies par uzaicinājumu. Dot mums iespēju taisa skaitā uzrunāt jūs. Sīrijas revolūcija turpinās. Sīrijas revolūcija eh, prasa vairāk brīvības no nu, esošā režīma. Nu jau četras desmit gadas Sīrijas režīms no paudzes paudzē tika atjaunots un turpinās iepriekšējais. Un tagad atļausiet man pastāstīt, kas ir noticis pēdējo 15 mēnešu laikā. Sīrijas tauta uh, ir izlēmusi pati lemt savu likteni, it īpaši ņemot vērā arābu pavasara notikumus. Mēs eh, nekad neesam eh, zinājuši, pazinuši brīvību. Eh, Režīmams vairāk kārtīgi ir pierādījis, E, cik lielā mērā tas ir jebku, pret jebkura veida atvērtību. Tas e, liedza starptautiskiem novērotājiem apmeklēt daudzas vietas. Tas nedēva iespēju starptautiskai presē un arābu presē atspoguļot notiekošo. Tāpat tas nedēva iespēju arābu līgai un starp apvienotajām nācijām pieņemt lēmumus uh, kas varētu izbeigt slaktiņus attiecībā pret Sīrijas tautu. Šodien tiek pārtraukta ANO novērošanas misija. Un Sīrijas režīma slaktiņš pret Sīrijas tautu ir pierādījums visai pasaulē par to, ka šis režīms nav savas tautas atbalstītājs. Tā vienīgā interese un pirmā interese ir palikt pie varas, paturēt varu savās rokās, un šis režīms jau ir apliecinājis, uz ko tas ir spējīgs. Tas nozīmē patvarīgi apcietinājumi slaktiņi un pieaugošais eh, militāru personu skaits, kuras ir pie, pievienojušās Sīrijas brīvajai armijai. Sīrija ar visiem līdzekļiem tās rīcībā uh, vēlas pasargāt sevi no šī režīma. Režīms ir mēģinājis vairāk kārtīgi eh, mēģinājis eh, apliecināt savu atvērtību un pat ir atbrīvojis dažus ieslodzītos, bet ir ļoti daudzi palikuši ieslodzījumā, tāpat ieslod cietumos tiek um, spīdzināti uh, Sīrijas iedzīvotāji režīms mēģina parādīt pasaulē, ka Sīrijas tauta prasa hausu un dodas uz hausus. Režīms vēlas, lai, eh, lai Asats paliktu pie varas. Viņa vēlas izdedzināt uz zemi ar visiem līdzekļiem. Un pašreizējā Krievijas federācijas loma drošības padomē nepalīdz Sīrijas tautai. Šis režīms un režīma atrašanās spēkā var nu, tikt kvalificēta tikai kā Eh, nacistu vai komunistu režīms. Eh, Sīrijas režīms ir melnais punkts cilvēces vēsturē. Tas ir jau spēkā, nu jau vairāk kā 40 gadus pieļāvis vairākus slaktiņus. Mazilnā Roma. Simtiem tūkstoši ir nogalināti, simtiem tūkstoši ir cietumos un neraugoties uz uh, to visu mēs vēlamies. E, mierīgu risinājumu Sīrijai, mēs vēlamies brīvību, mēs meklējam šo mierīgo risinājumu, kas atgri, atdot tiesībai tās tiesības lemt pašai par savu likteni. Paldies! Bene, allora prima di dare la parola ai colleghi. Paldies, pirms dodu vārdu kolēģiem. Es gribētu vēl Mingrelī kungam dot vārdu. Viņš e, paudīs mums Eiropas ārējā darbības dienesta viedokli par Sīriju. Dažās minūtēs. Nous avons été euh, informés, euh, comme vous, de ce que... Tāpat kā jūs, tik informēts, kā... Ka apvienoto nāciju misijas vadītājs ģenerālis paziņoja par šīs misijas pārtraukšanu, ņemot vērā vardarbības pieaug, eh, pieaugumu. Vardarbības pieaugumu par to ziņo visi novērotāji, un tas mūsos vieš lielas bāžas, tāpēc, ka eh, aizvien pieauga pilsoņu kara risks, tāpat arī uh, E, konfesiju e, konflikta risks. Mēs zinām, ka Asada režīms ir piešķīris konfesionālu e, niansi šim konfliktam, un tas kļūst aizvien acīm redzamāk un satraucošāk. Mēs zinām, ka Kofi Anana plāns nevarēja tikt īstenots pilnībā, bet tomēr e, tas ir visveiksmīgākais risinājums, ja mēs vēlamies eh, panākt politisku risinājumu. Tāpēc Eiropas Savienība turpina atbalstīt Kofi Ananu plānu. Tāpat arī Eiropas Savienība apsveic Kofi Anana un Krievijas iniciatīvu izveidot tā saucamo kontaktu grupu, kas apvienotu galvenos spēlētājus šeit, kuriem būtu jāsanāk kopā 30. jūnijā Ženevā jāceras, kā mm, galvenie spēlētāji un it īpaši Krievija un Ķīna, lai varētu e, veikt, e, nepār, īstenot nepārtrauktu dialogu ar rietumvalstīm, lai nonāktu pie kopīga e, redzējuma par to, kā atrisināt asada režīma jautājumu. Runājot par apvienotiem nācijām, Eiropas Savienība turpina aicināt visas drošības padomas valstis izskatīt visas iespējamās iespējas, lai atbalstītu Anāna plānu, it īpaši e, ņemot vērā to, ka 19. jūlijā notiks diskusija par misijas pagarināšanu. Sākotnēji tā bija cerēta uz trim mēnešiem, divi mēneši ir aizritējuši, un 19. jūnijā būs jāpieņem lēmums par misijas nākotni. Tāpat ir ļoti svarīgi apvienotajās nācijās intensificēt dialogu ar Krieviju un Ķīnu, jo mēs zinām, ka abas šīs valstis, it īpaši Krievija, E, ir spējīgas nosvērt svaru kausus vairāk vienā pusē nekā otrā, un tāpēc mēs aicinām izskatīt visus lēmumus apvienotajās nācijās, it īpaši sankciju iespējams septītās nodaļas sakarā. Tālāk runāt par opozīciju. Tas, ko mēs lūdzam, ne, ir nevis apvienoties, mēs zinām, ka jums ir dažādi viedokļi un atšķirības, tas ir pilnīgi leģitīmi bet mēs aicinām jūs izveidot kopīgu platformu par vislabāko veidu, kā var tālāk virzīt politiskās pārmaiņas. Ja dažādas opozīcijas grupas nespēja E, vienoties par minimāliem jautājumiem par politiskās pārejas veidu, tad jūs vēl jau vairāk apgrūtināt politiskos pārmaiņas un uh, Asada režīma gāšanu. Tāpēc Eiropas Savienība jums nelūdz apvienoties un saliedieties vienā kustībā jūs varat pārstāvēt dažādus politiskus uzskatus, dažādas konfesijas un etiskās grupas, un tas ir pilnīgi saprotam, ka jūs neapvienojaties vienā kustībā, bet tajā brīdī, kad jūs stājaties pretī autokrātiskajam režīmam, tad ir vajadzīga kopīga platforma attiecībā uz kopīgām pārmaiņām. Tas, ko bija lielā mērā spējuši paveikt lībieši, kas eh, arī bija noderīgi, un tagad daži vārdi par Eiropas Savienības paveikto, protams, tas nekad nav pietiekami, tomēr tomēr mēs turpinam palīdzēt apvienoto nāciju misijai. Mēs esam izveidojuši 8 miljonu eiro fondu, kas tiks izmantos, lai varētu finansēt 27 bruņa transporta līdzekļus, kuri 12. maijā tika aizsūtīti uz Damasku. Tāpat arī tiek um, sniegta loģistiskā palīdzība un eh, pārvietojamie palīdzības punkti, kas var tikt mobilizēti, ja tādi tiek pieprasīti. Tāpat arī tiek piemērots finansējums, kas varētu atvieglot eh, dialogu starp visām iesaistītajām pusēm. Humānajā dialogā mēs vēlamies, lai vienošanās starp apvienotajām nācijām un Sīrijas valdību lai palielinātu humano palīdzību, kas sasniegtu vienu miljonu personu, tiktu īstenots Eiropas Savienība ir šobrīd piešķīrusi 32 eh, miljonus eiro 22 eh, miljonus eiro no ECO un e, eh, 20, eh, es atvainojos 22 no dalību valstīm un 10 no ECO, kas ir Eiropas Savienības konstitūcija. Tāpat arī mēs esam iecerējuši palīdzēt savu atbalstu e, Sīrijas or, cilvēku tiesību organizācijām. 8. jūnijā ir apstiprināta programma par 23 miljoniem eiro, kas atbalstītu pilsonisko sabiedrību eiro Sīrijā un arī paredzēta politiskiem brieķie, eh, bēgļiem kaimiņu valstīs, Libānā, Jordānijā. Un mēs turpinām pie sankciju stiprināšanas. Ārlietu ministri tiksies eh, Luksemburgā pirmdien, no jauna, nu jau 17. reizi, eh, lems par sankciju stiprināšanu, kuru mērķis ir vājināt Sīrijas režīmu un iespēju robežās ne ietekmējot Sīrijas iedzīvotājus. Lūk, īsos vārdos, ko dara Eiropas Savienība, lai atbalstītu demokrātisko eh, režīmu. Allora, numerosi. Paldies. Minerālai kungs ir daudzi runātāji pieteikušies, varbūt sadalīsim uh, tos divās daļās. Salafrankas kungs, pirmais trīs minūtes lūdzu. Presidente, Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu sveikt eh, mūsu vidū mūsu viesus, tā kā mums jau bija iespēja apspriest eh, Strasbūrā jautājumus ar augsto pārstāvi. Eh, tad, lai kvalificētu Sīrijas situāciju, ir dusmas, frustrācija un starptautiskās sabiedrības nespēka apziņa, lai uh, tiktu galā ar šo vardarbību. Šajā sakarā priekšsēdētājs ievadvārdos izskaidroja, ko dara Eiropas Savienība apvienoto nāciju drošības padomē, lai panāktu alternatīvos pasākumus. Kofi Annan plāns e, piedzima nedzīvs, un e, Mingarelli kungs e, E, t, tikai konstatēja, ka tas palīdzēja Asadam iegūt um, laiku. E, priekšsēdētāja jautājums sanāksmes sākumā man šķiet ļoti pilnīgi būtisks. Ko var darīt starptautiskā sabiedrība un Eiropas Savienība saskaroties ar Krievijas un Ķīnas veto balsojumu drošības padomē, lai atrisinātu šo situāciju? Es saprotu, ka vairāk nekā prasības eh, opozīcijai, Eiropas Savienības prasībām ir jātiek virzītām eh, pret situācijas izraicītāju, kas ir Asad režīms. Un tāpēc mans jautājums eh, viesiem priekšsēdētāji ir, vai šī kontaktu grupu uh, Eh, veidošana ir dzīvotspējīgs risinājums, un vai šādas kontaktu grupas pastāviešana, kā to piedāvājusi Krievija Irāna, ir piemērota. Jo citas dalībās to noraida, un es gribētu zināt šajā sakarā, vai jūs uzskatāt, ka tādas iniciatīvas kā priekšlikums eh, no aizējošās um, valdības ārlietu ministras priekšlikums varētu būt piemērots risinājums lai atrisinātu šo briesmīgo situāciju, kas, kā jau sacīju, atspoguļo nespēku, frustrāciju, sašutumu un dusmas starptautiskajā sabiedrībā, un mēs gribētu rast risinājumu, ar kur palīdzību mēs varētu šo murgu vienreiz izbeigt. Paldies, kolēģi Salafrankā! Eh, lieliski ievērojāt sev atvēlēto uzstāšanās laiku. Kolēģe Gomeša lūdzu uz trim minūtēm. Es gribētu paust pilnu atbalstu Sīrijas tautai. Un es domāju, ka tas nozīmē, ka pirmkārt, jā, mēs atbalstām Sīrijas iedzīvotāju tiesības sevi aizstāvēt, ja mēs atbalstām to, ka Asāds un viņa režīms tiks tiesāts starptautiskajā krimināla tiesā par noziegumiem pret cilvēci, pret to, pret, par to, ko viņi ir eh, nodarījuši pret Sīrijas tautu, par karu noziegumiem. Un, jā, ir uh, pienākums starptautiskai sabiedrībai aizstāvēt, bet šis pienākums netiek pildīts, jo to kavē Krievija, arī Ķīna, bet Krievijai ir īpaša atbildība, eh, bloķ, jo tā bloķē drošības padomas spēju rīkoties. Uh, Un tomēr starptautiskā sabiedrība varētu rīkoties eh, tā, kā tā nerīkojās Rondā, kā tā rīkojās Kosovā. Diemžēl, un nemānīsim sevi atsaucoties uz Anana plānu, un eh, tas taču nedarbojas. Un paši plāna izstrādātāji saka, ka tas nedarbojas, un uh, sekas tiešām ir dramatisks mums visiem, ne tikai Sīrijas iedzīvotājiem, kas maksā visaugstāko cenu. Traģēdija ir tāda, ka Eiropas Savienība ir krīzē un ka uh, ir priekšvēlēšana kampaņa ASV un Irēla un Iz Irāna ir uh, Sīrijas kā kaimiņi un uh, dod priekšrotu um, Asadam, jo tas ir ļaunums, ko viņi pazīst. Uh, un arī Krievijas loma, protams. Un es gribētu uzdot jautājumu mūsu Sīrijas draugiem. Un tas ir arī eh, negatīvi, ka opozīcija ir tik sadrumstalot, kā minerālī kungs teica, Lībijā ļoti svarīgi bija tas, ka lībieši spēja apvienoties uh, nacionālā mērķa vārdā uh, un uh, tikt vaļā no diktatora. Un es gribētu pajautāt Sīrijas draugiem, ko varētu darīt, lai panāktu šādu vienotību Sīrijas uh, opozīcijas rindās, lai jūs varētu veiksmīgi uh, eh, gāst režīmu un um, atrisināt savas domstarpības un uh, nostāties uz demokrātiskā procesa ceļu. Paldies. Nēcas kundze tagad lūdzu. Priekšsēdētāji, dargie kolēģi, pirmkārt gribētu sirsnīgi sveikt šeit uh, trīs kungs no Sīrijas. Diviem no viņiem tā nav pirmā reize, kad viņi ir šeit, šajā parlamentā. Otrakārt gribētu mūsu politiskās grupas vārdā paust pilnīgu solidaritāti, mūsu grupas solidaritāti, mūsu politiskās kustības solidaritāti jūsu cīņai. Es nekavēšu jūs uh, paužot uh, to sarūktinājumu, ko izjūtam uh, par to, kā starptautiskā sabiedrība nespēja rīkoties. tāpēc, ka Krievija un Ķīna ANO drošības padomē bloķē šios, šīs rīcības iespējas. Bet tomēr gribētu runāt ļoti atklāti un pat skarbi. Izskatās, ka pat ja nebūtu Krievijas un Ķīnas veto, tad nebūtu īpaši liela vēlēšanās tā spēcīgi militāri iejaukties Sīrijā. Un uh, gribētu ļoti skarbi uzdot šo jautājumu. Lagvanī kungs uh, prasīja mierīgu risinājumu, kā jūs uh, to stādāties priekšā. Protams, ka Sīrijas uh, cilvēkiem ir tiesības bruņoties, bet dilēma ir arī uh, ārēja iejaukšanās, intervence, jā vai nē. Ideālā gadījumā tā nebūtu nepieciešama bet ja jums būtu iespējams varbūt mūs informēt par jūsu sajūtām, par šo dilēmu, kas ir arī jūsu dilēma, es iedomājos tā. Es tiešām to augstu novērtētu, ja jūs varētu mūs informēt. Un visbeidzot, savas grupas vārdā gribētu atbalstīt aicinājumus uh, Jums varbūt ne eh, apvienoties eh, vienā vienotā opozīcijas kustībā, tas nav realistiski, tas pat nav demokrātiski, bet apvienot spēkus vismaz eh, uz tādas minimālas platformas, lai rīkotos kopīgi, izlemt, kā kopīgi rīkoties, tas būtu ļoti noderīgi. Paldies! Madame Brandner. Brandners kundze. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Ļaujiet man sākt ar to, ko jūs, Minrellī kungs, minējāt, ka tā ir 17. reize, kad tiek uh, papildinātas uh, funkcijas, tur ir runa par naudu un tā tālāk, un man tiešām ir ļoti žēl, ka tas tiek darīts tā solīti pa solim. Bija saraksts uh, uh ar cilvēkiem, kurus vajadzēja ielikt šajā sankciju sarakstā, uh, ja uh, jūs pieņemat, ka Asats ir uh, labais, jo viņas ieviepērks Parīzē, um, es domāju, ja būtu laicīgāk pieņemts sankcijas, varētu daudz no tā, no daudz kā izvairīties, kas tagad notiek. Un tiešām ir uh, skumji noraudzīties, ka joprojām vēl nesam izdarījuši visu, kas jādara. Un jautājums Mingarelīnkungam, ko varētu piedāvāt kā uh, uh, stimulu Krievijai, lai tā pavirzītos, kā varētu uh, viņus iekārdināt varbūt uh, vai kā sankcijas piedraudēt kaut kā viņiem, lai kaut ko panāktu. Un man ir jautājums uh, par to, kā turpināt uh, saistībā ar ANO. Uh, Viena iespēja būtu runājot par eh, tagadējās misijas pagarinājumu, tātad paplašināt mandātu, padarot to par ANO drošības mierno uzturēšanas misiju septītās sadaļas ietveros. Mēs tur nerunājam par simtiem, bet par tūkstošiem, un tas ir eh, tomēr atšķirīgs variants no militāras intervences, bet tas varētu uh, kaut ko panākt uz vietas. Gribētu redzēt, kā jūs to redzat no iekšpuses un par vienotību. Varbūt jums vajadzētu pieņemt Eiropas Savienības saukli, kas ir vienotība daudzveidībā. Un tas nav tas muļķīgākais sauklis, eh, zem kura varētu apvienoties eh, spēki, kas ir konfliktā. Tanok. Tanok, kungs, lūdzu. Thank you, Mr. President. Would like... Paldies, priekšsēdētājs, piekrītu tiem, ka Anana plāns, kas saka, ka Anana plāns nedarbojas. Un uh, tas ir jāpārstartē, un runājot par vienotību opozīcijas spēku starpā, es atbalstu šo aicinājumu. Un, ja varētu uh, rast arī kristiešu atbalstu, tas būtu vērīgi, vērtīgi. Uh, mēs runājam par šo Krievijas uh, jūras bāzi, tā ir ļoti būtiski, bet dzirdam arī, ka Asāda palikšana pie varas, eh, varbūt tās nav strateģiski Krievijas interesēs, ko vai jūs pieņemtu kādu citu eh, koalīcijas valdību? Un vai tā ir, ka šabie spēki, cik es saprotu, uh, ka tie ir vienīgie uh, uzticamie spēki. Vai jūs varētu mūs informēt uh, par tagadējo situāciju, vai Hezbollah atrodas Sīrijas teritorijā vai nē, vai tas uh, būtu nākamais posms, ka Asats prasītu palīdzību no Hezbollas? Un ko Turcija varētu darīt, un vai ir iespēja, ka uh, Turcija uh, varētu rīkoties viena pati. Kā mēs redzējām, kad eh, NATO bombardēja Kosovu bez ANO drošības padomas atbalsta. Varbūt Sīrijas draugi varētu eh, ģenerālajā asamblējā panākt kaut ko apējot Krievijas un Ķīnas veto. Tur ANO hartā ir tāda neskaidra zona, kur varētu varbūt izmantot. Tika minēta starptautiskā krimināla tiesa, bet, protams, to bloķēja Krievijas un Ķīnas, bet Tom visbeidzot jautājums, ja būtu militāra intervence vai būtu iespējams šī lidojuma aizlieguma zona, ņemot vērā, kāda ir pretgaisa aizsardzība, ko šobrīd uztur uh, Sīrijas militārie spēki un arī Krievija. Senjor Mējer. Mērkungs, lūdzu. Grāciās, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet rīts ģenerālis Roberts Mūts, kurš ir atbildīgs par novērošanas, um, eh, par um, Kofiānu vadīto misiju, uzstāsies apvienoto nāciju apie eh, drošības padomē un izklāstīs iemeslus, kāpēc viņš ir lūdzis uz laiku pārtraukt eh, misijas darbību. Viņš apsūdzēja abas puses atcaucoties gan uz opozīciju, gan uz ālas atvaldību, ka tām pietrūkst gribas meklēt mierīgu risinājumu un apsūdzēja abas puses civil iedzīvotāju nogalināšanā. Es gribu paust mūsu grupas e, solidaritāti ar Sīrijas tautu. Roberts Mūts tāpat arī norādīja uz nepieciešamību, lai notiktu Eh, sieviešu, bērnu, vecāku cilvēku evakuācija bez priekšnosacījumiem no bruņoto konfliktu zonām. Es no sirds ticu, ka ir pienācis laiks militārai eh, intervencijai, kā Lībija es neatbalstu e, militāru intervenciju, ne arī atbalstīto Lībijā. E, ne, neatbalstīšu arī to tagad, un uzskatu, ka abām pusēm ir jāmeklē mierīgs risinājums. Es uzskatu, ka Anana plāns nav miris, un es apsveicu in iniciatīvu veidot kontaktu grupu, eh, kas darboties, darbotos Ženēvā, kur piedalītos Irānā, kas ir Anana iniciatīva, tā no Krievijas iniciatīva, iniciatīva un lai eh, ar politiskā eh, procesa palīdzību varētu tikt atrisināts šis konflikts. Tāpat arī G20 sanāksmē Putins Obama eh, norādīja, ka pastāv eh, vienotības punkti starp Savienotajām valstīm un Krieviju, lai meklētu politisku risinājumu šai situācijai. Es domāju, ka no mūsu viedokļa raugoties, risinājums ir jāmeklē politisks, aicinot puses, kuros eh, Roberts Mūts nosauca abas vienlīdz atbildīgas um, meklēt mierīgu risinājumu. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi e, turpināt meklēt šo iespēju šajā sakarā. Es nevaru saprast, kā Eiropas e, Eh, savienība nav nosūtījusi nevienu pārstāvi pie, eh, pie vadītāja, pret kuru man nav nekādu, eh, nekādu simpātiju, gan, bet tomēr tas ir nepieciešams, lai mēs varētu meklēt starp, mierīgu risinājumu. Belderkungs nākošais runātājs. Jā, dank vēl, manīte. Paldies, priekšsien. Pilnīgi piekrītu Mējer kungam ka ņemot vērā eskalācijas risku, jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai rastu politisku risinājumu. Taču vēlos sacīt arī to, ka eh, runāt pa telefonu un sazinoties ar e-pastu ar cilvēkiem Homsā pēdējo nedēļu gaitā esmu dzirdējis, šādus faktus, man interesētu arī eh, mūsu viesu viedokļi par to. Proti, dzirdēju, ka Homsā apmēram 3 līdz 500 vecu un slimu cilvēku pat labam tieko turēt gūstā. Tas ir briesmīgi. Turklāt esmu dzirdējis, ka trīs tur ir Homs, Hama un tam līdzīgi simtiem ciematu ar kristiešu minoritātēm pat labam tie, tiekot tiranizēti no marodējošiem dumpinieku uh, gru, grupējumiem, man interesētu jūsu viedoklis par to. Ja opozīcija būtu šādos pārkāpumos vainīga, tad, protams, mums būtu grūti izvēlēties starp abām pusēm. Kā jūs, kā opozīcijas pārstāvi, vērtējat šādas uh, dumpinieku vienību pārkāpumus, kas ir reliģiski kas kulta ēkas, piemēram, baznīcas un tā tālāk, e, um, posta. Esmu redzējis tiešām daudz fotografijas pēdējo gadu dienu gaitā, ka e, dumpinieku vienības tīši īsteno šādas grautiņas, tādēļ man interesētu, ko jūs ziniet par kristiešu minoritātes stāvokli, kā es nu pat pieminēju, Un otrkārt, kā ir ar kurdu minoritāti? Sirijā ir daudz minoritātes, un kurdu minoritāte arī ir eh, svarīga šajā sakarā. Paldies, tev es gribētu dot mūsu trim viesiem iespēju atbildēt. Un doktoram Mingarelli, un doktoram Mingarelli gribētu vēlreiz uzdot arī jautājumu. Mēs zinām, ka Krievijai ir āno drošības padomē liels svars. Kādas ir e, Krievijas intereses e, un to nozīme Tārsas e, ostas sakarā? Tas ir Krievijas flots, tā ir Krievijas flots bāzes vidusjūrā vai pastāv iespēja, ka Krīvija varētu izrādīt elstību savā pozīcijā? Un tagad došu Albaklāni kungam vispirms vārdu. Atbildēšu uz jūsu jautājumiem sākotnēji par opozīcija. Ir 20 miljoni, kuri cīnās pret uh, opozīciju. Viņi ir apvienojušies geogrāfiskā ziņā un nevis politiskā ziņā. Ir eh, opozīcija vietējā un ār, eh, ārvalstu opozīcija. B Tāpēc ir nepieciešams mazināt ārvalstu intervences. Palestīnas TOT gatavoja vizīti Krievijai. Es runāju ar Krieviem par viņu interesēm, un viņi man neko skaidru nepateica. Kri... Viņa vēlas vienkārši izsodīt rietu valstis, mēs esam gatavi garantēt Krievijas intereses, bet viņi vēlas tikai uzlikt par pienākumu uh, saviem sarunu partneriem. Mēs aicinājām Krieviju nešķelt mūsu valsti. Viņi vēlas, bet Krievija vēlas, lai rietumi samaksātu uh, savu cenu. Par mierīgu risinājumu runājot. Viņi sacīja, mēs vēlamies mierīgu risinājumu. Labi, lai nu tā būtu, bet diktatoram ir e, jāatkāpjas. Un diktatoram atkāpjoties varētu būt iespēja piemērot Hanāna plānu, veidojot nacionālu valdību. Viņi sacīja, ne, ne, Asats nepieņems atkāpšanos. Mēs sacījām, ir jāizdara spiediens. Mēs uzskatām, ka ārvalstu intervence varētu saskarties ar šķēršļiem, bet vieglāk būtu atbalstīt iepriekš iekšējos spēkus, lai režīms varētu pieņemt pa, mierīgus risinājumus. Tātad sākotnēji ir jāatkāpjas uh, Asada Eh, Asada ģimenei un ir jāsagatavo mieru uzturēšanās spēku ierašanās reģionā, lai varētu atjaunot līdzsvaru. Režīms nav tik spēcīgs. Mēs zinām, ka daudzi ir gatavi iesaistīties, ir vajadzīgs vairāk militārā atbalsta. Uh, Eh, jaunajiem cīnītājiem un ir jāmēģina izdarīt spiedienu uz krieviem, lai tie mazinātu savas pretenzijas un to, ko tie prasa no rietumiem. Ir arī opozīcijas pastrādāti noziegumi, taču pirmkārt ir jātiesā tie, kuri ir eh, tie jātiesā, kuri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 Paldies priekšsēdētāji Brantners kundzes jautājumi. Vai bija saprātīgi? Pakāpeniski ieviest eh, sankcijas sākotnēji, eh, patalpot Asādu un viņa ģimenes locekļus, ņemot vērā to, kas ir noticis līdz šim, man šķiet, ka jums ir taisnība un eh, kļūdaini tika uh, Eh, novērāt, novērtēta situācija. Dalībvalstis ir tās, kuras eh, iesniedz sarakstus ar tām personām un uzņēmumiem, kas tiek eh, pakļaut sankcijām, uzskata, ka labāk tās ir ieviest pakāpeniski, pieaugot spiedienam uz sankciju objektu drīzāk nekā masveidā uzreiz ķerties pie sankcijām. Un šajā gadījumā pieredze rāda tomēr, ka jums bija taisnība. Tālāk Krievijas jautājums, kā pret viņiem izter, e, izturēties, un šo pašu jautājumu uzdod proverkungs. Manuprāt, pirmkārt, jāpārliecina Krievija, ka tai tiks piešķirta loma politiskajās pārmaiņās. Ir uh, jāpārliecina Krievija par to, ka Sīrijas politiskajā pārējā tā būs ar savu lomu. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts ir tāds, ka, manuprāt, ir eh, Krievija jāpārliecina, ka viņu intereses politiskās un ekonomiskās šajā reģionā eh, arī turpmāk eh, tiks ņemtas vērā. Treškārt, ir jāskaidro, ka, ja Eh, tās tur, tā turpina atbalstīt diskreditētu un nosodītu režīmu, tad tā sevi diskreditēs pilnībā visārā pasaulē. Vai Tartusas uh, osta ietilpst viņu interesu lokā, es neesmu militārs eksperts, bet balstoties uz manis redzēto, dzirdēto, lasīto, šeit nevarētu būt pārāk lielas nopietnas militārās intereses. Es neesmu eksperts, bet atsaucos uz dzirdēto Tartus ostas e, nozīme Krievijai ir ierobežota. Belderkungs, vai notiek kurdu un kristiešu vajāšanas? Pilnīgi skaidri varu paust, kā kurdi un kristieši ir ļoti nobažījušies uz attiecībā uz Asada periodu, bet, eh, eh, pēc Asada periodu, bet šobrīd mums nav pierādījuma tam, ka šobrīd kurdi vai kristieši Sīrijā tiktu pakļaut vajāšanām. Paldies! Bene, sekunda lista. In... Labi. Otrā jautājuma kārta. Romero Lopes kundze. Paldies, priekšsādātājs gribu e, pirmkārt sveikt e, klātesošos opozīcijas pārstāvjus. Pastāv opozīcijas stratēģija, e, kas būtu spējīga izvairīties no kara Un jūs arī komentējāt, ka kopīga, par kopīgo platformu un pamatprincipiem jūs esat vienojušies eh, un piekrīta demokrātijas atjaunošanai. Bet kurš ir vissvarīgākais, lielākais spēks šīs opozīcijas iekšienē, kas uzliek par pienākumu veidot stratēģiju? Jo mēs zinām, ka šī stratēģija uh, un Eiropas Savienība uh, um, kas ir 27 valstis, mums ir jāzina, kuru stratēģiju atbalstīt. Paldies, Kraislers, Dauflers nākošais. Yes. Paldies, priekšsēd. Pirmā, uh, pirmais jautājums Rauns jau mums deva zināmas atziņas, ja ņemam vērā Avānīkungs sacīto 20 tūkstošu nogalināto, e, neskaitām e, izkropļot, e, spīdzināt cietumos, un tad tiek teikts, ka mēs gribam pieturēties pie Kofi Anāna plānu un vest sarunas, tas ir ļoti drosmīgi, es tam neticu. Ar Asadu sarunas nenotiks. Un viņš pasts, kad labi kungs skaidri to sacīja, tikai miris atstās valsti, jebšu kā uzvarētājs. Viņš cīnīsies līdz pēdējai lodei, līdz pēdējai patronai. Jums ir jāpadomā par to, kāda ir diktatora psiholoģija. Čočesku neizdzīvoja skats uz Lībiju pietiek, lai Asadam saprast, eh, kas ar viņu var notikt. Viņš arī negrib doties startotiskās krimināla tiesas priekšā, jo tad viņš visu mūžu padīs cietumā. Tā nav diktatoram nekāda dzīves perspektīva, arī viņa klānam ne. Tādēļ es uzskatu, ka. Uh, karš ar ārēju iejaukšanos nebūs uzvarams, tagad mums ir pilsoņu karš, eh, eh, dzīvojumos rajonos, eh, nedzīvosim ilūzijās, to nevar salīdzināt ar Lībiju, bet man ir arī konkrēts jautājums, ja mēs varam ticēt cipu vai citu slepenu dienestu ziņojumiem, tad valstī ir labi nokaisīt valsts ar ķīmiskiem ieročiem. Un ja Asads tiktu gāsts, tad ir tikai Eh, laika jautājums, ko, eh, kad viņš tiks gāsts, katrs režīms visā pasaulē ir ticis agrāk eh, gāsts. Mēs paraudzīsimies vēsturē uzreiz to sapratīsimies. Vai jūs varēsiet pārņemt ķimisku ieroču kontroli, lai tie nenonāk citu teroristu, kā piemēram Al-Qaida vai citu uh, um, um, rokās, uh, lai tie visā izmantot? Es vienmēr cenšos ievērot runāšanas laiku, ko citi, diemžēl, nekad nedara. Uh, Paldies, Kēlam kungs. Paldies, priekšsēd. Vēlos paust savu solidaritātu un dziļas bažas par attīstību jūsu valstī. Labāni kungs, jūs sacījāt, ka e, brīvība nevar vienā lēcienā aizsniegt. Jūs minējāt PSRS e, piemēru. Es nākdams no PSRS varu jums apliecināt, ka katra diktatūra agrāk vai vēlāk kritīs. Taču eh, arī, eh, kamēr tas nav noticis, opozīcijai ir lēmta sadarbībai un eh, jautājums tagad ir, kuru mēs varam atbalstīt. Mēs varam atbalstīt opozīciju. Var tikai piekrist Mingarei Līkungam, aicinot jūs izveidot vienotu politisku platformu Ja jūs pieprasiet demokrātiju un brīvību, tas varētu būt tam labs pamats. Jautājums ir tāds, vai pat laban esošā konstitūcija varētu būt pamats nākotnes Sīrijai, iepšu, vai tā būtu jāgroza, un vai sekulāra demokrātija varētu būt eh, nākotnes valsts pamats. Un jautājums par Krieviju. Mēs zinām, ka Krievija turpina pārdot eh, augstas militārās tehnoloģijas, piemēram, kara lidmašīnas Sīrijai. Tāpat laikā starptautiskiem novērotiem apliecinot, ka šie ieroči netikšot izmantoti pret opozīciju. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai šie ieroči varētu tikt izmantot, vai tie tiek izmantot pret opozīciju? Paldies. Lūdzu, kolēģi Kopa. Paldies priekšsēdētājiem. Mans pirmais komentārs uh, ir turpinot Kelam kungu nu pats sacīto par Krieviju. Šodien Lielbritānijas ārlietu ministrija uh, pauda paziņojumu par Krievu kuģi, kas helikopters un karlinmašīnas ved uz Sīriju. Tādēļ man jautājums ir, vai būs reakcija uz šādu rīcību. Un es gribētu arī piebalsot solidaritātes vēstījumam no šī parlamenta Sīrijas opozīcijai un paust, ka starptautiskā sabiedrība ir strupceļā nonākusi. No nu, viens puses mums visiem jāatzīst, ka Anan plāns ir miris, to neizdosies atdzīvināt, un no otras puses, un tāda ir mūsu sociālistu un demokrātu grupas pozīcija, militārā intervence reģionā uh, nav opcija. Riski valstī un tās iedzīvotiem būtu pārāk lieli, taču arī startotiskam mieram un stabilitātei to nevar salīdzināt ar Lībiju. Un pat, ja Lībija bija daudz vienkāršāks gadījums, <clears throat> mēs redzam arī tur militārās intervences negatīvās sekas. No otras puses man jāatzīst, ka ir spēcīgs psiholoģisks spiediens no eiropiešiem. Jo, ja jūs redzat katru vakaru televīzijā Eh, nogalināts bērns, tas ir ļoti liels spiediens intervenēt. Taču mēs esam pārliecināti, ka tas nav risinājums, ir vairāk jādara humanitārā jomā, un man ļoti interesētu jūsu eh, viedoklis, ko vēl var darīt. Pēdējais jautājums, tā būs eh, Dekaizers, kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka Mūsu parlamentā nav nekādu šaubu par um, to, kāds ir mūsu viedoklis par Bašarā Asādu. Vienīgi jāzina, kā viņam piespiest atkāpties. vai nu viņš eh, turpina atrasties savā matā, un tas būs pilsoniskais, pilsoņu karš, vai viņš tiek kaut kad nogalināts, vai mēs eh, vienojamies par viņa atkāpšanos. Jūs esat vēsturiski oponenti, un mēs jūs zinām, es paužu, apliecinu jums savu cieņu, Almalā kungs, tā nu pirmā reize, kad jūs esat parlamentā, un jūs ne pirmo reizi paužat savu apņēmību. Tad, kad mēs jūs uzklausām, tad Mēs eh, esam pārliecināti, ka vēlamies jums palīdzēt, bet, kā jau kolēģis sacīja, mēs nezinām vēl īsti labi. Jūs sakāt atbalstīt opozīciju, jā, mēs saprotam opozīciju ārpusē, bet it īpaši vietējo opozīciju visi tie jaunieši, kuri saceļas, kur ir jūsu sekotāji. Mēs nezinām, kā īsti atbalstīt. Tāpat arī jūs zināt, eh, Katāra, Saudarābijas apetīti, jūs zināt, ka kādas ir, ir, ir ierie, ieroču aprites iespējas, mēs nevaram nosūtīt ieročus. Tāpat arī Atcerieties amerikāņu uzsāktās iniciatīvas, ko mēs varam izdarīt ārpus politiskām eh, sarun, sarunām un ārpus spiediena, lai beidzot Asāds atkāptos. Un tāpat arī mēs nevaram uzsākt darbības, kas būtu graujošas jums paš un jūsu valstī. Labi. E, Short answers, please. E, mums vairs nav daudz laika atbildēm, tādēļ aicināšu jūs izteikties īsi. Pārējais eh, plāns eh, sāksies tad, kad eh, Asāds būs prom. Anana plāna ieviešana mm, būtu jāveic pilnībā un jāizstrādā jauna konstitūcija. Tāda ir procedūra, kura būtu jāīsteno. Ir jāsako Sīrijas tautas viedoklim. Mums ir draugi, uh, Uh, Sīrijai, kas palīdz, jūs varat izdarīt spiedienu diplomātiskā un politiskā plānā, lai mums palīdzētu, um, lai um, pārliecinātu arī citus uh, sekot šim ceļam. Alasadam ir jāiz, ja, ja jāizvēlas uh, starp aiziešanu vai nāvi, viņam vajadzētu izvēlēties vienkārši atkāpties. Ir uh, Eh, ieroči ir eh, gandrīz visiem vienīgie. Eh, tātad visiem, visām šīm bruņotajām grupām ir ieroči un ir jāpanāk spēku līdzsvars. Šobrīd tas ir ļoti trausls, mēs negribam traucēt šo līdzsvaru un to graukt, bet mēs vēlamies panākt mierīgu risinājumu un tikai tādā veidā mēs varēsim panākt uh, veiksmīgu iznākumu. ANO ziņojums uh, saka, ka 3 miljonu sīriešiem ir vajadzīga um, palīdzība, un uh, visa līdzekļa, kas ir sniegti, pietiks tikai dažām dienām. Turcija piedāvāja iniciatīvu uh, organizēt starptautisku konferenci, lai atbalstītu Sīrijas tautu, bet neviens uh, solis nav spērts šajā virzienā. Ir jāņem vērā šeit humanitārā palīdzība un ir uh, jāuzliek pienākums Sīrijas uh, režīmam ielaist humanitārās palīdzības organizācijas, lai sniegtu palīdzību. Uh, Tagad ir uh, Sīrijas armija. Ir 3000 tanku, kas uh, tiek izmantot Sīrijas uh, teritorijā. Ir helikopteri, ir visādi citi uh, militārā tehnika. Kāds šeit ir spēka līdzsvars? Nav nekāda līdzsvara. ANO drošības padomas lēmums uh, ir aicinājums uh, pārtraukt uguni. Uh, bet to var panākt starp divām vienlīdzīgām pusēm. Mums ir no vienas puses līdz zobiem norobežojusies armija, un ir no otras puses iedzīvotāji, kas ir tā kā bez, pilnīgi bezaiz, neaizsargāti. Un uh, Eiropas Savienība ir mūsu partners, tā mēs uh, to skatām. Ir arī uh, vēsturiska. Uh, partneri. Mēs vēlamies, lai mums būtu partneri, kas palīdz mūsu reži, reģionam ievies demokrātijas režīmu, kas ievēro cilvēktiesības un tiesiskumu. Mēs ceram, ka Eiropas Savienība atradīs līdzekļus, lai spērtu šos soļus. Un es eh, ticu, ka eh, politiskais boikots un režīma izolēšana varētu būt uh, efektīvi. Es domāju par diviem praktiskiem risinājumiem spiediens, eh, kas tiktu palielināts no Eiropas Savienības puses uz Krieviju drošības padomē, lai pieņemtu rezolūciju, kas pirmajā punktā pratītu, prasītu Bašalā stāda aiziešanu un vajadzētu mēģināt eh, palīdzēt eh, nodrošināt aktīvistu drošību, palīdzēt viņiem tad, kad eh, notiek manifestācijas, un jānodrošina arī tas, ka var mēdīs ziņot par situāciju, līdz šim tas ir eh, aizliegts. Francija un Vācija jau sniedz palīdzību, mēs ceram un aicinām arī Eiropas Savienību palīdzēt eh, šiem te aktīvistiem, kuriem ir uh, bieži vien jāslapstās, lai aizsargātu savu drošību un dzīvību. Mēs eh, gribētu pateikties Eiropas Savienībai par visu jau sniegto palīdzību, vajadzētu rast ātru risinājumu un ļoti skaidri um, arī izdarīt spiedienu uz Asādu. Viņu ir jāpiespiež atkāpties uh, pat ja nav ANO mandāta, pat ja nav ANO drošības padomas rezolūcijas, varbūt mēs eh, varam to panākt, eh, līdzīgi kā NATO eh, Serbijā varbūt vajadzētu piedraudēt viņam vismaz. Kopas kundze. Eiropas Savienība ir pret konflikta militarizāciju un tā nav visu iesaistīto pušu gadījumā. Otrkārt, Eiropas Savienība ir pieņēmusi uh, ieroču embargo un prasījusi visām iesaistītajām pusēm un īpaši Krievijai uh, apturēt piedā, uh, ieroču piegādi Asāda režīmam. Un treškārt, šobrīd mēs strādājam, lai mūsu sankcijas kavētu vai apgrūtinātu ieroču piegādes, piemēram, prasot uh, Eiropas uh, uzņēmumiem vairs nenodrošināt uh, ieroču transportu, nedodot kuģus šo ieroču transportam. Tātad mēs sadarbojamies ar darību valstīm pie šiem jautājumiem šobrīd. Paldies! Vieni un dibattitu. Labi. Tā bija uh, ļoti gara, bet arī interesanta diskusija. Liels paldies mūsu viesiem! Novēlu jums un jūsu valstī visu to labāko. Paldies kolēģiem, paldies arī doktoram Angelē Relī, kurš ļoti precīzi informē mūs. Paldies!